un pr procedūra, un arī zilās kartītes netiks atļautas. Tagad eh, vispirms došu vārdu mm, Latvijas eh, ministru priekšēdētājai Lemdotai Straujumai. Lūdzu. eiropas parlamenta priekšsēdētāja kungs eiropas komisijas priekšsēdētāja kungs godātie deputāti godātie komisāri vispirms vēlos pateikties priekšsēdētājam šulca kungam par labo sadarbību. man ir liels gods pēc sešiem mēnešiem ļoti intensīva darba atgriezties eiropas parlamentā lai pārunātu latvijas prezidentūrā paveikto aizvadītais periods ir bijis ļoti izaicinošs un dinamisks laiks eiropai kā arī liela atbildība un vienreizēja pieredze latvijai. latvija izvirzīja trīs prioritātes konkurētspējīga eiropa digitāla eiropa un iesaistīta eiropa. dzīve ienesa savas korekcijas. teroristu uzbrukumi un humanitārā krīze pie eiropas robežām prasīja nekavējošu eiropas savienības rīcību. savukārt šobrīd visas domas ir par grieķiju. lai arī latvijai bija jāvada eiropas savienības padomes darbs satricinājuma un neskaidrības apstākļos var būt lepna par savu valsti kas ir veiksmīgi aizvadījusi savu pirmo prezidentūru pēc desmit gadu dalības eiropas savienībā. mums ir izdevies īstenot savas stratēģiskās prioritātes es vēlos īpaši atzīmēt ka mūsu prezidentūras aktivitātes caurvija pilsoniskās sabiedrības iesaiste un sociālais dialogs. godātie deputāti! prezidentūras sagatavošanas posmā un tās norisē mēs uzturējām intensīvu dialogu ar eiropas parlamentu. tas ir devis neatsveramu ieguldījumu veiksmīgai latvijas prezidentūrai. es esmu pārliecināta ka tikai institūcijiem sadarbojoties un strādājot kopā mēs eiropas savienībā varam sasniegt rezultātus gūt panākumus un veicināt pilsoņu uzticību. latvijas prezidentūras vārdā vēlos pateikties eiropas parlamentam par lielisko sadarbību prezidentūras laikā. labā un konstruktīvā sadarbība ir ļāvusi mums pragmatiski un efektīvi virzīt uz priekšu prioritāros jautājumus un ikdienas darbus kar ir ļāvusi ātri reaģēt uz jauniem izaicinājumiem un krīzēm. godātie deputāti kopā ar eiropas komisiju un eiropas parlamentu mēs esam apņēmīgi strādājuši pie tiesību aktiem mēs esam sasnieguši labu progresu daudzās jomās panākuši būtiskas vienošanās un sasnieguši konkrētus rezultātus. šodien neskatoties uz paveikto vēlos izcelt būtiskākos prezidentūras sasniegumus sasniegumus kas nodrošina iegūmus ikvienam Eiropas iedzīvotājam. Pirmkārt, Eiropas strateģiskais investīciju fonds. Mums izdevās rekordīsā laikā panākt vienošanos par Eiropas strateģisku investīciju fondu. Jau šajā vasarā fonds uzsāks darbu veicinot investīciju piesaisti eiropas ekonomikai. vēlos pateikties eiropas parlamentam un eiropas komisijai par intensīvu darbu pie šī eiropai tik ļoti svarīgā jautājuma. otrkārt enerģētikas savienība. esam likuši pamatu eiropas enerģētikas savienībai kas vērsta uz es enerģētiskās neatkarības nostiprināšanu un kopīgu enerģētikas politiku eiropas savienībā. savā darbā mēs fokusējamies uz nepieciešamību nodrošināt patērētājiem stabilas un pieņemamas enerģijas cenas lielākas izvēles iespējas enerģijas tirgū un skaidrāku informāciju par enerģijas piegādātājiem. latvijas prezidentūra panāca būtisku lēmumu pieņemšanu eiropas enerģētikas savienības izveidē veicinot pārēju uz zemes oglekļa intensitātes ekonomiku un tādējādi vairojot es enerģētisko neatkarību latvijas prezidentūra panāca vienošanos par es saistību iesniegšanu klimata pārmaiņu samazināšanai pēc two thousand and twenty gada nodrošinot saulaicīgu es ieguldījumu parīzes klimata konferences sagatavošanā. treškārt digitālais vienotais tirgus. esam viensprātis ka mums ir jāiet roku rokā ar digitālo tehnoloģiju attīstību lai spētu pielāgot sabiedrību digitālajam laikmetam. tāpēc esam vienojušies par darbībām kas sekmēs digitālo risinājumu arvien plašāku izmantošanu uzņēmējdarbībā. tie būs digitālo datu piekļuves un drošības aspekti kā arī digitālo prasmju nodrošināšana. īpašu uzmanību latvijas prezidentūra veltīja eiropas digitālās ekonomikas potenciāla izmantošanai. digitālā vienotā tirgus tālāka attīstīšana ir izšķiroši svarīga eiropas savienības konkurētspējas izaugsmes un nodarbinātības sekmēšanā. latvijas prezidentūra veltīja visas pūles lai nodrošinātu digitālā vienotā tirgus izveidei būtisku un reizē jūtīgo tiesību aktu virzību. esmu gandarīta par padomē pieņemto vispārējo pieeju par datu aizsardzības regulas priekšlikumu kas ļāva divdesmit ceturtajā jūnijā uzsākt sarunas ar eiropas parlamentu datu aizsardzība ir būtisks nosacījums sekmīgai vienotā digitālā tirgus attīstīšanai un iedzīvotāju pamattiesību aizsardzībai. prezidentūras pēdējās dienās panācām vienošanos par telesakaru vienotā tirgus priekšlikumu kas paredz viesabonēšanas piemaksu atcelšanu un nodrošina atvērtu interneta pieeju. šis nozīmīgais mūsu prezidentūras sasniegums būs ieguvums ikvienam iedzīvotājam jo vienošanās paredz būtisku viesabonēšanas maksas samazināšanu jau no nākamā gada. thirty aprīļa tāpat ar eiropas parlamentu vienojāmies par vispārīgiem principiem attiecībā uz tīklu un informācijas drošības direktīvu. ceru ka pēc priekšlikuma tehniskās precizēšanas jau pavisam drīz mūsu rīcībā būs ietvers kas nodrošinās labāku aizsardzību pret kiberuzbrukumiem ceturtkārt migrācija pēdējos mēnešos migrācija ir kļuvusi par vienu no visaktuālākajiem eiropas savienības jautājumiem. izpildot eiropadomes apstiprinātās vadlīnijas padome ir sasniegusi progresu lai novērstu cilvēku bojāeju vidusjūrā apkarotu cilvēku kontrabandas noziedzīgos tīklus stiprinātu sadarbību ar izcelsmes un tranzīta valstīm kā arī lai palīdzētu eiropas savienības dalībvalstīm kuras izjūt vislielāko migrācijas spiedienu. migrācijas jautājums ir ļoti sarežģīts. ilgtspējīgs risinājums ir iespējams tikai mērķtiecīgas visaptvarošas un sabalansētas pieejas ietvaros kas sistemātiski tika ieviesta soli pa solim. ļoti svarīgi nodrošināt lai piedāvāto risinājumu atbalstītu visas eiropas savienības dalībvalstis mums jārod līdzsvars starp solidaritāti un atbildību kas ir būtiskas eiropas savienības migrācijas politikas sastāvdaļas. jānodrošina aizsardzība tiem kam tā nepieciešama taču aizsardzības pasākumi paši par sevi nebūs pietiekoši. tiem jāiet roku rokā ar efektīvu sistēmu nelikumīgu migrantu atgriešanai. piektkārt drošība izaicinājumi drošības jomā ir likuši mums pārvērtēt izpratni gan par eiropas savienības iekšējo gan ārējo drošību. latvijas prezidentūras laikā padome ir daudz paveikusi stiprinot eiropas savienības iekšējo drošību. jūnijā eiropas savienības iekšlietu ministri apstiprināja atjaunotu eiropas savienības iekšējās drošības stratēģiju tā kā prioritātes turpmākajiem pieciem gadiem izvirza cīņu pret terorismu un radikalizāciju organizēto noziedzību un kibernoziegumiem kā arī vērš uzmanību uz jaunajiem drošības izaicinājumiem ar ko saskaramies tajā skaitā hibrīdajiem draudiem. pēdējo nedēļu notikumi vēlreiz atgādināja par terorisma draudiem ar kuriem nākas saskarties eiropas savienībai gribu atgādināt ka esam turējuši savu solījumu padomē vienoties par datu aizsardzības pakotni. ceram ka līdz šī gada beigām izdosies panākt vienošanos par eiropas savienības pasažieru datu reģistru. augstu novērtēju augstās pārstāves komisijas viceprezidentes uzsākto eiropas savienības drošības stratēģijas pārskatu. sestkārt austrumu partnerība esam gandarīti ka rīgas samits apliecināja stabilas eiropas savienības attiecības ar austrumpartnerības valstīm. tajā pašā laikā ņemot vērā diferencētas pieejas attīstību turpmākajā austrumpartnerības attīstības posmā svarīgs uzdevums būs saglabāt austrumpartnerības vienotību. kopā ar eiropas parlamentu latvijas prezidentūrai izdevās panākt vienošanos par makrofinanciālo atbalstu ukrainai esam gandarīti ka eiropas savienība ir saglabājusi vienotību krievijas jautājumā atkārtot uzsverot cik būtiski ir pildīt minskas vienošanās saistības. vēlos arī atzīmēt ka mūsu prezidentūras laikā centrālā azija ir atgriezusies aktīvajā eiropas savienības dienas kārtībā. eiropas savienībai nevajadzētu par zemu novērtēt šī reģiona nozīmi. septītkārt transatlantiskās tirsniecības un investīciju partnerība. ekonomiskās izaugsmes veicināšanā būtiska nozīme ir arī ārējai tirzniecībai un investīciju piesaistei. tādēļ uzskatu ka ļoti svarīga ir saulaicīga eiropas savienības un asv sarunu pabeigšana par visaptvarošu un savstarpēji izdevīgu transatlantiskās tirsniecības un investīciju partnerības nolīgumu par kuru jūs diskutēsiet jau pavisam drīz. ceram uz eiropas parlamenta atbalstu līguma noslēgšanas posmā jo transatlantiskajai partnerībai ir ne tikai ekonomiska bet arī ģeopolitiska nozīme. godātie deputāti! kopā ar eiropas parlamentu esam ļoti daudz strādājuši arī pie citām eiropas konkurētspējai izaugsmei un nodarbinātībai svarīgām likumdošanas iniciatīvām esam gandarīti ka nodarbinātības veicināšanā akcentējam jautājumus kuriem ekonomikas un finanšu krīzes ietekmē bija pievērsta mazāka uzmanība proti darba vietu ilgtspējīga kvalitāte ienākumu pietiekamība karjeras iespējas droša pārēja no vienas darba vietas uz citu. šeit īpaši vēlos pieminēt jauniešu nodarbinātības veicināšanu mēs esam panākuši vienošanos lai paātrinātu eiropas savienības finansējuma piešķiršanu jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai jo šogad iniciatīvai būs pieejams viens miljards eiro lai katru gadu tiktu sniegts atbalsts līdz six hundred and fifty tūkstošiem jauniešu. vēlos pieminēt jaunos noteikumus kas veicinās eiropas dzelzceļa savietojamību un drošību no kā ieguvēji būs gan pasažieri gan nozare inovācijas veicinās un aizsargās arī panāktā vienošanās par preču zīmju sistēmas reformu. jaunie noteikumi kompleksiem ceļojumiem nodrošinās labāku patērētāju tiesību aizsardzību un skaidrākus nosacījumus tūroperatoriem. tāpat panāks vienošanās lauksaimniecības veselības un citās jomās. priecājos ka. twenty five jūnijā eiropas parlaments eiropas komisija un padome uzsākt sarunas par jaunu institūciju nolīgumu. šī ir unikāla iespēja eiropas savienības institūcijām pilnveidot lēmumu pieņemšanas procesu. eiropas pilsoņi sagaida efektīvu un funkcionējošu, labi funkcionējošu eiropas savienību un mūsu pien, kopējais pienākums ir to nodrošināt. godātie deputāti! latvijas prezidentūra ir mērķtiecīgi un efektīvi strādājusi lai veidotu konkurētspējīgu digitālu iesaistītu un drošu eiropu. mēs strādājam kopā ar jums martin un eiropas parlamenta deputātiem. mēs strādājām ciešā sadarbībā ar komisiju un žanu klodu. es ceru ka mūsu pragmatisms ir palīdzējis likt stabilus pamatus jautājuma veiksmīgai virzīšanai nākamo prezidentūru laikā ar labi padarītu darba sajūtu latvija ir nodevusi padomes vadīšanu luksemburgai. es vēlu viņiem veiksmi un izdošanos. mēs dzīvojam aizvien dinamiskākā un savstarpēji saistītākā pasaulē. arī turpmāk tā radīs ar aizvien jaunas iespējas un jaunus izaicinājumus. tādēļ tikai apņēmīgi un kopā strādājot visām Eiropas institūcijām Eiropas Savienība būs veiksmīga. Vēlreiz paldies par uzmanību un arī paldies par sadarbību. Lielas paldies Straujumas kundzei. Tagad eh, komisijas vārdā došu vārdu komisijas priekšsēdētājiem Žaniklodam Junkeram. Godāmies priekšsēdētāja kungs, mīsa priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, deputāti, dārgie kolēģi. Es eh, gribētu no visas sirds eh, pateikties par Latvijas prezidentūras paveikto. Kā jau norādīja ministra priekšsādātāja, šī bija pirmā Latvijas prezidentūra. Un uh, attiecībā uz pirmo prezidentūru redzu, ka pieredze un rezultāti ir patiešām izcili. Tie, kuriem nepatīk Eiropa, droši vien ir nespējīgi izteikt komplimentus. Domāju, ka jūs paveicāt izcilu darbu un es gribētu jums pateikties par to, ko jūs izdarījāt. Jo īpaši es gribētu jums pateikties par to, ka jūs atbalstījāt komisijas izteiktos priekšlikumus. Šie priekšlikumi tika izteikti vai nu īsi pirms jūsu prezidentūras vai jūsu prezidentūras laikā, un jo īpaši gribu pieminēt investīciju fondu. Latvijas prezidentūras laikā tika paveikts ļoti labs darbs gan padomē, gan arī parlamentā. Tikai dažu mēnešu laikā mums izdevās eh, ļoti daudz paveikt pie šī tik ambiciozā projekta. Es eh, gribētu arī pateikties eh, parlamentam, kurš izdarīja to, ko vajadzēja izdarīt. Šī prezidentūra bija ambicioza, un līdz ar to komisija uh, nekavējās ar eh, vairāku priekšlikumu izteikšanu. Tie tiecās uz enerģijas savienību, uz kapitāla tirgu, uz digitālo Eiropu. Tas viss bija iespējams tāpēc, ka komisija jūta atbalstu no šādas eh, ļoti centīgas un pieredzējušas prezidentūras. Protams, kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā premjerministru un ārlietu ministru loma ir mazliet mainījusies. Mums tagad ir pastāvīgā padomes eh, prezidentūra, un līdz ar to uh, eh, Eirosamit ir mainījušies. Mums ir arī augstā pārstāve, kas eh, vada ārlietu padomi, mums ir arī Eirogrupas pastāvīgais priekšādātājs. Līdz ar to finanšu ministriem ir mazliet mazāk pienākumu. Es labprāt būtu vadījis savu iepriekšējo Luksemburgas prezidentūru tieši šādos apstākļos. Es vadīju ECOFIN, es vadīju Eirogrupu, un līdz ar to es ļoti labi saprotu, kādi ir ierobežojumi un kādas problēmas var rasties prezidentūras laikā. Jūs no visām šīm problēmām izkājāt ļoti eleganti, un es gribētu patiešām uzteikt jūsu sarunu vedēju eh, lomu un prasmes un pateikties par izcilajiem rezultātiem. Bez pastāvīgo pārstāvniecību lomas ministra priekšādētāji, diemžēl, neko nespēja izdarīt, un tāpēc es gribētu arī īpaši pieminēt. Jā. Tātad es gribētu īpaši pieminēt eh, Latvijas valsts ierēģi paveikto. Šovakar ir paredzēta vēl viena Eiropa padome, un tajā mēs runāsim par Grieķiju. Arī par to es gribētu pateikt pāris īsvārdu. Es lasu Vācijas presi, un uh, tur tiek minēts, ka Junkers ir nogrimis. Es redzu, ka jūs jau tagad pāragri priecājaties. Attiecībā uz Grieķijas referendumu es neizteicos nec svētdienas vakarā, nec arī vakar. Es domāju, ka tiem, kas tagad zālē uh, bļaustās, vajadzētu pirms runāšanas padomāt. Es pirmo reizi par Grieķiju runāju šeit, Eiropas parlamentā, īstenajā demokrātiskajā vietā. Schnelle interviews in der Presse ātras intervijas presē nevar aizstāt debatas Eiropas parlamentā vai nu mēs respektējam Eiropas parlamentu, vai arī mēs sniedzam īsas intervijas. Es atrodos šeit, Eiropas parlamentā, jo tieši pret parlamentu es jūtos atbildīgs. Es gribētu teikt lūko. Es eh, negribētu ar to sākt, bet nu, man tomēr tas būs jādara. Eiropas eh, komisijas funkcijas tiek eh, ļoti kritizētas attiecībā uz Grieķiju, un tas tiek darīts dažādās valstīs. Tiek teikts, ka mēs šeit tērējam laiku. Vai nu parlaments vēlas politisku komisiju, un tāda komisijai ir jādod iespēja izteikties par politiskiem jautājumiem, vai arī parlaments vēlas tādu komisiju, kurā būs tikai augsta līmeņa ierēģi. Es nāsmu ierēdnis, es esmu politiski atbildīga persona. Un tāpēc man liekas pārsteidzoši, ka Grieķijas jautājumos un uh, Eirozonas nākotnes jautājumos visi drīkst izteikties, izņemot komisijas priekšādātāju. Es neļaušu, lai man aizbāž muti. Esmu ievēlēts. Tas, tas pats attiecas, gribu uzreiz piebilst, arī uz Eiropas parlamentu un uz Eiropas parlamenta priekšādātāju. Eiropas parlamenta priekšādātājs regulāri piedalās uh, Eiropadomas sanāksmēs. Viņš eh, ir atbildīgs arī par balsojumiem un par Eiropas parlamenta funkcijām. Un to viņš dara ļoti pienācīgā veidā, kas varbūt jums varētu arī nepatikt. Iedomas, ka Eiropas parlamenta priekšsēdētājs dodas uz padomi, ātri nolasa savu runu un uzreiz iet projām, tās ir patiešām tikai un vienīgi iedomas. Eiropas parlaments nav nekāds papīra tīģeris. Eiropas eh, parlaments ir atbildīgs arī par izteikumiem par dažādām Eiropā notiekošām svarīgām lietām. Es tāpēc esmu pateicīgs Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem par to, ka viņš ļoti bieži E, izsakās Eiropas parlamenta vārdā. Arī mm, nevienmēr tad, kad visur varbūt ir vajadzīgais mandāts. Es arī varbūt varu izteikties asi, dažkārt es esmu iejaucies arī dažādās debatēs. Gribu vēlreiz norādīt, ka Eiropas parlaments nav papīra tīģeris. Un e, Eiropas parlamenta priekšsēdētājs e, nav tikai tāds, kas izklāja paklāju. Viņam ir jādara tas, kas viņam ir jādara. Šodien vakarā mums ir paredzēta jaunā Eiropadome attiecībā uz Grieķijas jautājumiem, un tas ir labi. Mums ir jārespektē Grieķijas tautas viedoklis, un to es arī darīšu. Taču Grieķijas tautas vēlētāju viedoklis man ir ļoti labi saprotams. Grieķiem uzdeva jautājumu, kas nav īsti skaidrs. Tātad Balsojums bija par teksta priekšlikumu. Man hat, ich könnte Sie ja jetzt mal fragen, mir im Detail zu erklären, welche Frage eigentlich. Es gribētu jums tagad eh, uzdot detalizētu jautājumu, kāds jautājums tieši tika uzdots, bet, nu, es sev neatļaušos šo prieku. Herr Juncker. Herr Juncker, warten Sie mal einen Moment. Junker kungs, mirklīti. Es pieņemu, ka visi mazliet būs uh, atvēsinājušies, un tad mēs varēsim runāt tālāk. Dāmas un kungi, jūs varat atļauties dažādus starp izteikumus, bet mēs tos neņemsim vērā. Junker kungs, lūdzu, turpiniet savu stāšanos. Man nepatīk, ka mani pārtrauc bet dažkārt man patīkami pārtrauc tie, kas dara to ļoti bieži un ilgstoši. Es uzskatu, ka mums vajadzētu intensīvi diskutēt par to, ko tas īsti nozīmē respektēt Grieķijas referenduma rezultātus. Es uzskatu, ka tas, ko Grieķijas tauta pateica, ir ļoti svarīgi. Vairākums pateica nē par teksta priekšlikumu, ko eh, sagatavoja trīs institūcijas un kas jau sen vairs nebija spēkā. Līdz pagājušās nedēļas ceturtdienai noritēja intensīvas sarunas ar Grieķijas valdību un Grieķijas ministru priekšādātāju. Un Grieķijas ministru priekšādātājs ļoti labi zina, ka tas, kas tika likts uz balsojumu Grieķijas tautai, neatbilda aktuālajai situācijai. Tieši tāpēc šovakar Grieķijas ministru priekšādātājiem es jautāšu un darīju to jau arī vakar, lai viņš skaidro Grieķijas tautas balsojumu, jo šis jautājums, kas tika uzdots, īstenībā vairs sen nebija spēkā un neatbilda sarunu procesam. Mums vajadzētu tagad mūsu mazo ego un arī manu lielo ego ielikt pēdiņās. Mums vajadzētu nodarboties ar aktuālo situāciju. Un aktuālā situācija ir tāda, ka tieši tāpat kā agrāk es domāju un turpināšu arī šādā veidā domāt, ka mana vēlme ir izvairīties no Grieķijas izstāšanās no Eirozonas, no Grexit. Es gibt manche in der Europäischen Union, die sich äh, offen oder Eiropas Savienībā ir tādi, kas vai nu atklāti, vai arī slepeni iestājas par Grieķijas izstāšanos no Eirozonas. Man ir tāda dzīves pieredze, ka vienkāršas atbildes parasti ir nepareizas. Esmu pret vienkāršām atbildēm. Eiropā nav vienkāršu atbilžu. Eiropa ir vieta, kur ir vajadzīgi kompromisa risinājumi, un tieši tāds ir arī Eiropas komisijas pienākums. Mēs turpināsim pildīt šo pienākumu. Es gribētu, lai šī lielā grieķu nācija nedomātu, ka mēs viņus vēlamies izmest no Eiropas valūtas savienības vai no Eiropas Savienības. Neviens nevēlas grieķus no kaut kurienes izmest. Un, so ist, Un kamēr tā tas ir, Eiropas komisija rūpēsies, lai sarunas ar Grieķiju atkal tiktu atsāktas. Kas gan tā būtu par Eiropas Savienību, kur mēs pēkšņi pārstātu viens ar otru sarunāties? Kur Eiropas nācijas pārtrauktu viena ar otru runāt. Tad Eiropas Savienībai tiktu pielikts punkts. Es uzskatu, ka ir pienācis laiks tiem, kuriem ir saprāts un kuri rīkojas pēc sirdsapziņas, uh, likt apsaisties pie viena galda. Man būtu ļoti žēl, ja Grieķijas uh, delegācija atstātu sarunu galdu. Eiropas Savienībā uh, tā nerīkojas. Un uzskatu, ka tā ir milzīga kļūda, ja kāds tā rīkojas. Dass wir uns jetzt wieder um einen Tisch äh, versammeln. Tas ir Eiropā tikai pašsaprotami, ka mums atkal ir jāpiesēžas pie viena gāda un jāmeklē risinājumi. Šie risinājumi neradīsies šodien. Un ja šodien būtu kāds risinājums, tad šis risinājums būtu pārāk vienkāršs. Taču uh, Šodien mēs iesāksim ceļu, lai varētu atkal uzsākt kopīgas sarunas, viens otru saprast un uh, izturēties viena pret otru iecietīgi. Tieši tāpēc mums arī vajadzētu pielikt punktu dažādiem retoriskiem ieročiem. Es to nevaru akceptēt. Šeit, Eiropas uh, demokrātijas sēdeklī, es gribu norādīt, ka uh, institūciju pārstāvji, un tas attiecas arī uz eh, komisiju, nedrīkstētu būt tā, ka Grieķi eh, šos cilvēkus apzīmē par teroristiem. Šādā veidā Eiropā nedrīkst rīkoties. Visi darīja visu, kas ir viņu spēkos, to darīja arī komisija. Un Pašlaik mēs neatrodamies eh, šādā situācijā, kur mēs varētu tādā veidā izteikties. Šovakar atkal tiksimies un mēģināsim vest sarunas bez dažādas retorikas. Mēs mēģināsim rīkoties tā, lai mēs atrastu visiem pieņemamu risinājumu. Komisija tātad respektē to, ko ir teikusi Grieķijas tauta, taču mēs vēlētos zināt, kas īsti bija šis balsojums. Tiek teikts, ka tas nebija nē Eiropai un nē Eiropai tas arī nevar būt nē eh, institūciju priekšlikumiem, jo šādu priekšlikumu vienkārši nebija. Tāpēc šeit ir skaidrs, ka eh, priekšēd, ministra priekšēdētājs Grieķijā mēģināja valdības uzdevumu nodot kādam citam, un šovakar viņam vajadzēs skaidrot, kāda ir pašreizējā situācija. Eh, komisijas priekšādātājs un pārējie ir gatavi darīt visu, kas ir viņu spēkos, lai uh, mēs saprātīgā laika periodā varētu nonākt pie vienošanās. Grieķi un Eiropieši var paļauties uz Eiropas komisiju. Paldies! Vielen Dank, Herr Paldies komisijas priekšsēdētājiem. Tagad vārds Eiropas Tautas partijas vārdā Weberkungam. Godātais priekšsēdētāja kungs, ministra prezidents kundze, komisijas priekšsēdētāja kungs vēlos vispirms pateikties eh, padoms prezidentūrai par paveikto darbu, viesabunēšana, datu aizsardzība, austrumu partnerība un visvairāk investīciju pakete. Eh, tas ir tas, ar ko var lepoties, par to arī apsveicam jūs Un personīgi premjerministrs eh, Straujums kundzē liels paldies par skaidro uzņemto kursu, bet arī par ļoti cilvēcisko veidu. Un tas, eh, kāda eh, valdība ir Latvijā, pirmās trīs rindas redzam tikai sievietes. Apsveicam par šo moderno prezidentūru. Jā, Harmsas kundze, mums šeit Eiropas tautas partija arī 50% sievietes. Un par to arī apsveicam. Lieliska bilance. Mums jāatvainojās jums, ka mēs šodien daudz par Grieķiju runājam, bet es domāju, jūs sapratīsiet, mēs varam būvēt tiltu. Latvija arī ir izgājusi cauri grūtiem laikiem. Pirms dažiem gadiem 14% no IKP kritums un Latvijai mainīties, arī samazināt valsts pārvaldētāju skaitā, milzīgi samazinājumi īstenoti, un šodien Latvijai ir 2% izaugsme. Un da, dod savu pienesumu Eiropas izaugsmēji. Viņi ir atgriezušies. Un var redzēt, mēs varam to saukt par taupības pasākumiem vai vienalga kā, bet ja Eiropa nav eh, vēlējusies īstenot reformas un sakārtot savas mājas, tad šim kontinentam nebūs laba nākotne. Un Latvija parāda labu piemēru, kā to pareizi darīt. Otrakārt, demokrātijas debats, kas šobrīd bija. Ko mēs svētdien iemācījāmies? 61% no grieķiem noraida turpmākas taupības pasākums. Vai tas ir kāds pārsteigums? Kas būtu, ja mēs balsotu Somijā? Un ja Somi teiktu, mēs neesam gatavi vairāk savu nodokļu naudu izmantot Grieķijas vai citu Eiropas valsts glābšanai, vai tas nozīmē, ka tā ir slikta demokrātija, tāpēc, ka viņi ir ļauni un negrib dot savu naudu? Uh, Ko mēs iemācījāmies? Mēs iemācījāmies, ka ir nacionālās perspektīvas, jā, bet eh, tas nevirza Eiropu uz priekšu, jo Eiropas ideja ir tāda, ka mēs sežamies pie galda un meklējam kompromisu. Neprovocējam, nekonfrontējam, bet meklējam kompromisus. Un tāpēc svētdien tā nebija laba diena Eiropai. Eiropa cieta zaudējumus un tie aplausi, ko mēs dzirdējām, eh, un atbalsts, eh, ko ekstrēmisti pauda eh, referendumu rezultātus, parāda, kurā virzienā Eiropa šobrīd iet. Kolēģi, kolēģis, diskusija bija par to, ka it kā nesot godīgs piedāvājums bijis. Paldies komisijas priekšsādātājiem. Daudzās stundas, ko viņš pavadīja sarunās ar Cipras, ar Grieķijas pārstāvēm, tas bija godīgs priekšlikums. Tur nebija vairs pensijas samazinājumu bija piedāvājums 35 miljārdu investīciju pakete Grieķijas investīciju apjoma Grieķijas ekonomikā, un to Grieķijas valdība ļoti viegliprātīgi noraidīja. Jā, piedāvājums bija godīgs, taisnīgs, un mums politiskajā grupā pietrūkst jebkādas um, izdomas par to, ko mēs varētu vēl piedāvāt vairāk nekā tas, kas jau tika piedāvāts. Uh, Sirīzas eh, partijas spēle ir bijusi ļoti riskanta. Grieķija ir nostādīta sarežģītā situācijā, viņi ir veikuši daudz samazinājumu, ir ekonomikas eh, kritums, tas ir ļoti smagi valstī, bet pēdējos piecos mēnešos, diemžēl, šīs eh, šķelšanās ir turpinājusies. Medikamentu pietiekamība ir apdraudēta, bankas ir slēgtas, Grieķija ir ļoti sarežģītā situācijā, un Sirīza un Cipras ir jāuzņemās atbildība par to. Kolēģi, kolēģis, šodien, skatoties uz Grieķiju, mēs redzam, ka runa ir par sašķeltu valsti, un tāda bilance Cipras un Siriza valdībai. Tā nav laba bilance. Un noslēgumā, dargie kolēģi, vēlos pateikt, ka Eiropa, kā mēs visi zinām, ir tas, kas balstās uz vērtībām un uz noteikumiem. Vērtības ir svarīgas, solidaritāte, demokrātija, uh, Es domāju, ka Eiropa ir kā paraugs pasaulē, bet no otras puses Eiropa balstās uz tiesiskiem principiem un noteikumiem, kas ir jāievēro. Vienošanās un līgumi, kas ir noslēgti, ir jāievēro. Arī tā ir Eiropa. Un mēs ceram, ka mums izdosies tuvākajos gados atgriezties pie šiem principiem, ka noteikumiem ir jāpaliek spēkā. Paldies! Tas vēl tā pridī. Tālāk došu vārdu sociālistu demokrātu grupas vārdā Pitēls kungam. Lūdzu. Priekšādātāji, liels paldies. Un Latvijas prezidentūrai, nu, varu teikt, nu, tikai lielu paldies. Tiešām jums izdevies vadīt ļoti veiksmīgu prezidentūru kompetentā veidā, ļoti cilvēcīgā veidā. Jums izdevās nolikt priekšplānā investīciju plānu, viesabunēšanas jomā gūt panākums. Nevaram noliegt arī to, ka ļoti daudz pilsoņi ir uztraukušies par to, ka ir bijuši tik daudz visu šo eiro padomju un padomas secinājumu komisija arī nāk uz klajā ar ļoti ambicioziem plāniem, bet padome nereti ir bijusi tā, kas bremzē visu šo lietu virzību uz priekšu. Mēs šeit eh, nu, visiem, mums visiem jāuzņems atbildība. Bet šajā gadījumā tomēr domāju, ka varam teikt, ka Eiropa ir sastapusies ar tādu izlēmīgu prezidentūru, tās izšķirīgā momentā. Centāmies panākt vienošanos starp Grieķiju un eh, Eiropu, un es pat nevaru iedomāties tādu iespēju, ka varētu rasties šeit kaut kāda kārtēja pārpratuma. Nē, nedrīkstam to uh, Um, pieļaut, jo citādi mēs atvērsim durvis pilnīgai katastrofai. Katastrofai, kas apdraudētu ne tikai Eiropas finansiālo stabilitāti, bet arī Eiropas nākotni. Es pilnībā piekrītu nostājai, ko izvirzīja priekšādātājs Junkers, un gribu viņam pateikties par ļoti konstruktīvo sadarbības garu. Es domāju, ka mēs esam izmantojuši līdz pašam pēdējiem brīdim katru sekundi, lai panāktu vienošanos ar kreditoriem un Grieķijas balsojuma rezultāts man un sociālistiem un demokrātiem šķiet ir visai skaidrs. Grieķija nevēlas atstāt Eiropu, viņi nevēlas uh, atteikties no tās, bet drīzāk tā, veidot tādu sevi cienīgu nākotni. Un, protams, ka šī vēsts savukārt visiem ir jāuzklausa. Jo šobrīd uz spēles tiek likts pārāk daudz. Tas viss ir ļoti riskanti. Un tika pat teikts, ka, lūk, Grexit, ja Grieķijas izstāšanās no Eirozonas ir vienīgā iespēja, bet mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, ļoti piesardzīgi jāspēlē šī spēle, jo mēs šeit rotuļājāmies, re, rotuļājāmies ar Eiropas nākotni. Cipras un viņa valdībai var teikt, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī vakar samitā viņi nāk klajā ar saprātīgu priekšlikumu, jo tas nu ir tas moments, kad visiem jāizrāda atbildīga pieeja. nedrīkst mētāties tā ar apsūdzībām, tā kā to darīja, piemēram, Grieķijas bijušais finanšu ministrs. Tas ir nepieņemami. Nedrīkst tā. Bet, protams, ka Grieķi savu ir pateikuši un ir vajadzīga jauna vienošanās, jauna konstruktīva pieeja. Un ceru, ka šovakar samitā to arī izdosies darīt. Veidosim tiltus, sazin, varēsim veidot šos saikne ar Grieķijas iedzīvotājiem un veidot, palīdzēt viņiem veidot viņu nākotni. Mums jācenšas izvairīties no tādas kā banku sistēmas panikas. Arī banku sistēma Grieķijā ir jās, jāsakārto un jāpanāk, ka tā turpina strādāt. Priekšādātā Šulc, priekšādātā Junker. Un tā, tā padomas priekšsēdētāja, es domāju, ka ir pienācis laiks rīcībai, jāspēj rast risinājumu. Un gribu atgādināt pilnīgi visiem, ka iespējama Grieķijas izstāšanās no Eirozonas nozīmētu neatgriezenisku solus. Mm, tas ir ļoti riskanti, tas būtu ļoti riskants solis, un tāpēc mums ir jānorei savs lepnums un no visām pusēm jādara viss, lai glābtu Eiropu. Paldies! Lielas paldies! Tālāk EKR grupas vārdā došu vārdu Robertam Zīlam cienījamā premjerministra kundze eh, komisijas prezident man ir eh, gods uzticēts eh, manas grupas vārdā pateikties latvijas prezidentūrai par lielisko darbu. Um, weber kungs man īstenībā izņēma vārdus tieši no mutes ka pirmās trīs rindas šeit ir sievietes. šī prezidentūra bija sekmīga tieši tāpēc ka latvijā kā jūs redzat pastāv dzimumu nevienlīdzība un tāpēc šis panākums ir tāds kāds viņš arī ir. Eh, es gribētu teikt arī ka mani kolēģi ļoti daudz teica eh, labus vārdus par eh, kultūras programmu un daudziem citiem pavisam tehniskiem un svarīgiem jautājumiem kas parādīja ka zeme kurā ir arī mana zeme un kurai ir šīs skaistās karoga krāsas faktiski ir ļoti ļoti būtiska eiropas daudzveidībai. Mr. President, the Latvian presidency uh, has achieved a significant. Latvijas prezidentūra panākusi būtiskus panākumus, piemēram, vienotā tirgus jautājumā tālkā un jomā tas, protams, ir ļoti svarīgi politiski. Uh, Tas ir svarīgi arī EKR grupai. Telekomunikāciju pakotne, protams, e, virzīs uz priekšu digitālo dienas kārtību kopumā, piedāvājot aizsardzību patērētājiem, piedāvājot e, nu, daudziem citi vienu vieno tirgus elementiem papildus elementus un priekšrocības. Tas attiec arī uz enerģijas savienību. Visi šie panākumi virza Eiropu jaunā virzienā. Eiropas strateģisko investīciju fonds, gan jāsaka, šeit mazliet paliek tā kā nomājas, jo, manuprāt, eh, Junker kungs apsolīja kaut ko, un es cerēju, ka sešu mēnešu laikā būs rezultāti. Nu, vienalga, prezidentūra piedalīsies vai nepiedalīsies šajā darbā. Tāpat laikā domāju, ka Junker plāns rada arī jaunus izaicinājumus Nu, piemēram, šī e, geogrāfiskā neutralitāte attiecībā uz investīcijām un, e, un šī vēršanās pret geogrāfisko koncentrēšanos e, tādas augstas atdeves vietās ir jautājumi, kas vēl jārisina. Bet prezidentūras, nu, tas galvenais virz, virzības punkts bija arī austrumu partnerība, bet man šķiet šeit rezultāti netika gūti Ukraiņi un Gruzīņi, kas izvēlējās ļoti riskantu ceļu virzīties uz Eiropas Savienības pusi, ir vīlušies. Uh, viņi eh, ir atstāti kā, nu, kādas citas valsts ietekmes zonā, vismaz tāda ir viņu sajūta. Un žēl, ka mums neizdevās tomēr panākt tādu lielāku konfrontāciju ar Krieviju. Un tagad izvēlējamies citas prioritātīs, bet to, tā mēs nepalīdzēsim demokrātijai Ukrainā un Gruzijā. Latviešiem ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu šeit panākti risinājumi. Protams, ka nevar būt vienkārši risinājumi tieši tā kā Žants Klaus Junkers teica, bet latviešiem pēc šīs taupības pasākuma ēras ir vajadzīgs arī godīgs risinājums Grieķijas jomā. Paldies! Paldies Zīles kungam, tālāk Alde grupas vārdā Ferhofštāta kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Man liekas, tas, ko jūs sacījāt, Junker kungs, tā arī ir paturēsim vēsus galvas, atgriezīsimies pie veselā saprāta, jo nesaprātīgās balsis, ko esmu dzirdējis pēdējās divas, trīs dienas publiski par Grieķijas eh, krīzi, un tas ir milzīgs apjoms. Cilvēki runā par Grieķijas izstāšanos Grexit, it kā tas nebūtu nekas. Mēs nerunājam tikai par Grieķiju, mēs runājam par iespēju nodrošināt veselīgu monetāru savienību un kā tādai būtu spējīgai atrisināt šādas problēmas. Mēs runājam par vēsturisku parādu apjomu 300 miljārdu apmērā. Monetārā savienība kur 15 triljonu ir kopējais e, apjoms, un neviens ārpus Eiropas Savienības nesaprot, kāpēc mēs netiekam ar to galām. Tāda ir realitāte. Un tāpēc es pilnībā jūs atbalstu. Atgriezīsimies pie veselā saprāta nesāksim skriet visu dažādos virzienā. Un arī starptautiskais valūtas fonds vispirms e, pie galda vienošanās slēdz un pēc divām dienām publicē dokumentus sakot, ka vienošanās nav ilgspējīga. Kas tā par atbildību ir? Junkerkungs. Mums ir jāizvēlas jauna pieeja. Mums ir jāatzīst, ka pašreizējā pieeja, kā mēs risinām Grieķijas krīzi, nav darbojusies. Jauna pieeja man uh, nozīmē to, ka to arī domā daudz politiskie līderi Eiropā, ka Cipras kungam jānāk eh, ar reālu reformu priešlikumu eh, piedāvājumu nevis ar grāmatvedības eh, pasākumiem, bet ar faktiskām padziļinātām reformām. Jāpabeidz, jābeidz šī sistēma, kas viņiem tur ir, un korupcija valstī publiskā valsts pārvaldes sektors ir jāsamazina. Milzīgs tas ir 800 tūkstoši valsts ierēģņu publiskās bankas, tas ir jābeidz, privātam finansu sektoram jābūt un tirgus jāatver. Tās ir pirmās lietas. Viņam beidzot ir kaut kas jādara. Bet ko viņš darīja? Viņš aizmuka no sarunu galda. Otra lieta. Mēģināsim tikt galā ar šo parādu Eiropu, Eiropā kopā. Ja mēs esam radījuši eh, kompensācijas fondu pirms pāris gadiem, tā jau bija, eh, mēs nebūtu nonākuši šajā, šajās problēmās. Mums tagad ir pieejams īsts instruments. Un jāgatavojās, jo nekad nevar zināt, kas var notikt. Ja mēs nepalīdzēsim Grieķijas valdībai, nu, varbūt vismaz eh, Eiropas komisija var sagatavot eh, ārkārtas programmas, lai palīdzētu Grieķijas iedzīvotājiem, Grieķu ģimenēm, ja tas būs nepieciešams tuvākajās nedēļās un mēnešos. Paldies un veiksmi šovakar! Paldies. Tālāk zaļo grupas vārdā Hārms Skundze. Priekšsēdē kungs, ministra prezidents kundze, dāmas un kungi, tik tiešām tā ir, ka es ļoti nepacietīgi gaidu, kā Cipras pārstāvēs Grieķiju šovakar. Tas, manuprāt, ir liels izaicinājums gan aizstāvēt nē, gan aizstāvēt jā, jo viņa pirmais uzdevums ir vienot savu valsti, un tikai vienota Grieķija varēs Briselē sekmīgi ves sarunas. Aicinājums Cipras kungiem, kas, eh, kungam, kas izskan pēdējās dienās, nu to daudzam es piekrītu. Bet šodien man arī jāsaka, ka šie aicinājumi Angelai Merkelei uh, ir e, izskanējuši, kuriem es absolūti nepiekrītu. Un tāpēc es e, uzskatu, ka Žanklauda Junkera sacītais par to, ka ja bild e, laikraksts šodien prasa to, ka tas, kas mums ir nepieciešams, ir dzels kanclere, es teiktu, nu lūdzu, nē. Tad es vēlētos, lai vācieši atcerētos, ka mēs satiekoties ar dzels kaimiņiem atkal un atkal vēsturē. Šodien nebūtu šobrīd tā Vācija, kas mēs esam, ar šo īpašo atbildību, kas mums ir. Junkerkungs. Es uzskatu, ka abas eh, tēmas ir skaidrs. Reformas, tās arī ir pieminētas starptautiskā valūtas fonda dokumentā. Tur nav runa tikai par neilgspējīgo situāciju Tur ir skaidrs brīdinājums par to, ka sociālās reformas ir nepieciešams Grieķijā, bet no otras puses parādam ir jābūt ilgspējīgam. Ministra prezidents kundze, jūsu valsts ir iedvesmojusi mani, jo tā ir valsts, kas vēl tiek veidota ar lielām problēmām, bet ar neticamu lielu Eiropas garu. Es dažkārt vēlētos, lai šie jaunie latvieši, jaunie baltieši un jaunie grieķi spētu saprasties par to, kas ir Eiropas demokrātija, tā vietā, lai ietu katrs savā virzienā. Un tikai tieši jaunās valstis var kalpot kā tilts šajās debatēs. Paldies par jūsu prezidentūrā paveikto un novēlu jūsu valstī un Eiropā kopumā laimi. Tālāk FDD frakcijai eh, Natālkungs. Priekšsarētāji kungs, premjerministrs kundze, jūs sacījāt, ka prezidentūra bija labi paveikts darbs. Es neticu savām ausīm. Uh, Gluži kā Alise aizspogulījā. Tad um, izskatās, ka jūs paši sevi mānat. Es esmu no Anglijas ziemeļiem. Mēs esam uh, pazīstami ar to, ka sakām to, ko domājam. Es to arī darīšu. Jūsu prezidentūra ir bijusi nepieredzējusi izgāšanās. Paskatīsimies, kas ir noticis. Vladimirs Putins turpina vadīt Eiropas Savienību Un nosaka toni Ukrainā, un nekas nemainās. 500 tūkstoši migrantu vidusjūrā, vēl 500 tūkstoši gaida ierašanos. Un, un jūs arī pagājuši. Jūs arī atzināt eh, to pagājušā eh, eh, naktī, ka tika sūtīti. Ieroģast atzīmēja, ka ISIS teroristi tiek sūtīti migrantu vidū, un premjerministrs Kunze tas notika jūsu prezidentūras laikā. Tas nav labs rezultāts, vai ne? Un es pat teiktu vēl skatāk, Kaut arī Nero, Nero noskatījās eh, prieku, kā Roma deg, jūs noskatāties, kā Eiropas Savienība sabrūk. Un kā eiroskeptiķis es jums varu pateikt, es vēlos, lai Latvija vēl sešas mēnešu eh, prezidentūra būtu, jo vēl pēc pusgada Eiropas Savienība sabruks. Das Wort hat jetzt für die. Tagad došu vārdu Nācija un brīvības Eiropas politiskajai grupai Bonano kungs. Paldies, priekšādātāji! Es eh, tagad vēršos pie tikko pabeigtās prezidentūras. Es jūs apsveicu, bet tikai tas, ka uh, vadībā ir trīs sievietes, eh, nenozīmē, ka viss ir noritējis gludi. Protams, ir labas sievietes, ir varbūt mazāk labas sievietes, tāpat arī ir labi vīrieši un netik labi vīrieši. Tieši tāpēc mums liek liekulīgi ir pievērstam tik lielu uzmanību. Junker kungs. Šodien viņu pirmo reizi redzu un gribētu viņam uzdot jautājumu. Vai jūs zinat, cik maksā litrs piena, cik maksā maizes kukulis, cik maksā benzīns? Jūs runājat par milzīgām summām, par multinacionāliem uzņēmumiem un bankām. Bet kas notiks ar cilvēkiem šajās valstīs? Viņus uztrauc kas cits, viņiem ir vajadzīgas citas atbildes. Lūk, piemērs, tas ir vācu karoks un šis ir Eiropas karoks. Es negribu nomirt kā vācietis. Vai nu būs Eiropa, vai būs Vācija. Ja mēs eh, turpināsim šādā veidā rīkoties, mēs kļūsim arvien mazāki un mazāki. Vācija kļūs arvien mazāka. Jūs nedrīkstat teikt, ka jūs vadāt Eiropu. Agrāk bija nacisms, tagad mēs eh, piedzīvojam ekonomisku nacismu. Jums ir jānomaina tonis, tas jau kļūst smieklīgi. Jūs runājāt par 100 miljārdiem eiro investīciju. Kur tie ir palikuši? Šeit īstenībā ir Mm, papīrs, mm, dokumentu papīrs un tilts papīrs. Kāda īsti ir atšķirība starp šiem diviem papīriem? Jūs neko nedarat, kas būtu cilvēku interesēs. Jums vajadzētu atkāpties no amata un atvainoties Grieķijai. Jums vajadzētu lūgt atvainošanos visai Eiropai. Tas, ko jūs esat izdarījuši ekonomiskā ziņā, ir pašnāvība, tā ir ekonomiska traģēdija. Nelegāli imigranti ir pilnīgi visur Eiropā un viss ir absolūti izgāzies. Tagad došu vārdu Morvai kundzei pie politiskajām grupām nepiedaroša deputāte. Es esmu no nācijas, kura tiek pieskaitīta otrajai šķirai. Un tieši tāpēc es ar ļoti lielu interesi sekoju līdzi Latvijas prezidentūras veikumam. Pamatojoties uz šīs dienas debatēm, es eh, varu teikt, ka padomas pārstāve ieturēja tieši tādu pašu toni kā Junkerkungs. Par laimi šodien viņš nevienam neiesita pliķi, bet viņš ļoti bieži ieskatās savā telefonā. Lūk, Luksemburgas Junkers un citi mainstreama politiķi no laimīgajām uh, rietumu pirmās šķirs valstīm. Un jūs izteicāties tieši tāpat kā viņi. Īsnībā jūs runājat pilnīgi atsvešināti, jūs absolūti nepārzinat eh, reālo pilsoņu problēmas. Jums bija pienākums runāt par Grieķijas izmisumu, par vecajām kapitālistu valstīm un par dienvidu valstīm jūs īsnībā neko nesat uzzinājuši par šo valstu problēmām. Grieķi pamēt savu dzimteni, arī no jūsu valstīm cilvēki izbrauc, arī no manas valstis cilvēki izbrauc, bet galvenokārt šie cilvēki brauc projām no Grieķijas un no citām dienvidu valstīm. Cik ilgi tiks saglabāta šīs atšķirības starp pirmās un otrās šķiras valstīm? Tieši par to vajadzēja runāt eh, Latvijas prezidentūras pārstāvēji, jo pilsoņi šajās valstīs no jums to sagaida. Tagad atkal dod vārdu komisijas priekšsādātājam Junkeram. Godāmais priekšsādātāja kungs, ministra priekšsādātājs kundze, dāmas un kungi. Šo debašu noslēgumā es gribētu teikt, ka tie, kas apvaino Latvijas prezidentūru, kļūdās. Latvijas prezidentūra paveica izcilu darbu un tāpēc es gribētu vērsties pret šiem nepamatotajiem uzbrukumiem. De, de, uz... Euh, Otrkārt, atgriezīsimies pie temata, kas mūs visu šodien uztrauc, proti Grieķija. Komisija ir apņēmības pilna panākt vienošanos Mums ir jāsaprot, ka Eirozona sastāv ne tikai no vienas demokrātijas, bet no 19 demokrātijām, un vajadzētu ņemt vērā visas zonas intereses. Vajadzētu respektēt izvēli un gribu, ko pauž 18 citas demokrātijas. Viena demokrātija nav svarīgāka par otru demokrātiju. Pilsonis ir un paliek pilsonis. Treškārt Tās ir tikai plāpas, ja tiek teikts, ka es eh, visu laiku skatos savā telefonā. Es rakstu īziņas Grieķu premjerministram. Es nezinu, vai jums ir šāda iespēja, bet man šodien tas ir jādara. Es daru savu darbu. Un lūk, tās ir šīs eh, pilnīgi nevajadzīgās pļāpas, ko jūs pieminējāt attiecībā uz komisiju un to, ko tā dara Eiropas labā. Un it kā tiek teikts, ka mēs neņemam vērā mūsu pilsoņu ikdienas dzīvi. Tas ir tikai un vienīgi populisms un demagoģija. Es katru dienu runāju ar grieķu pilsoņiem. Es nerunāju tikai ar groķu, Grieķu valdību vai Grieķijas politiskajām partijām. Es runāju arī ar Grieķu pilsoņiem. Un es īstenībā esmu viens no tiem, kas visvairāk interesējas par Grieķu tautas dzīves apstākļiem. Tāpēc neradiet tādu iespēju, ka mēs būtu ļoti tālu no Grieķijas tautas vai no kādas citas tautas. Mani patiešām interesē Grieķu ikdienas dzīve. Bezdarbs ir visā Eiropā. Nabadzība arī ir visā Eiropā. Ir minimālas algas, kas ir daudz mazākas par grieķu minimālajām algām. Ir ļoti daudzas dalība valstis, kas cieši tāpat kā Grieķija. Dzīves apstākļi arī citās valstīs ir vēl sliktāki kā Grieķijā. Tieši tāpēc ir jāņem vērā visa veida realitāte Nevajadzētu tikai klausīties eh, demagoģiskos izteikumos. Nevajadzētu balsot par šādiem populistiem un demagogiem. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai palīdzētu grieķu iedzīvotājiem. Jo patiešām daudz no šiem iedzīvotājiem ir izmisumā, bet mēs vienlaicīgi nedrīkstam aizmirst arī par citiem. Eiropā mēs nedrīkstam aizmirst par Grieķiju, bet nedrīkstam aizmirst arī par pārējo Eiropu. Paldies! Lielas paldies Junkera kungs, kungam! Nemazī, kungs, jums vajadzētu saprast, ko īsti nozīmē IKSO. Meine Damen und Herren, bevor ich Frau Straujamas. Dāmas un kungi, pirms es došu vārdu Straujamas kundzei, Austrajuma, bevor ich Ihnen das Wort. Straimas kundze, pirms es vēlreiz jums došu vārdu, es gribētu uh, Eiropas parlamenta vairākuma vārdā teikt, ka mēs eh, jums pateicamies par jūsu personīgo devumu prezidentūras laikā. Es jums to saku mūsu institūcijas vārdā. Mazām valstīm noteikti vadīt prezidentūru ir ļoti liels izaicinājums, un es gribētu teikt, ka tas, kā jūs to paveicāt, bija patiešām izcili. Par to jums tas paldies! Tagad dod vārdu straujums kundzei. Priekšsādātāji kungs, godātāji deputāti! man bija prieks pārunāt šeit mūsu prezidentūras devumus tai pašā laikā es ļoti labi apzinos ka šodien galvenais jautājums ir grieķija un grieķija ir pārņēmusi visus mūsu prātus. nenoliedzami ka situācija grieķijā ir ietekmējusi eiropas darba kārtību. kā prezidentūra mēs esam atbalstījuši mērķtiecīgus centienus panākt pozitīvu eirozonas un grieķijas sarunu iznākumu šodien pēc neilga laika tiekas eirozonas finanšu ministri. arī es taisnā ceļā no eiropas parlamenta došos uz briseli lai piedalītos eh, ārkārtas eiro samitā. un kā žans klods teica mēs visi gaidīsim grieķijas priekšlikumus un redzējumu par grieķijas un eiropas savienības kopējo tālāko ceļu atceroties latvijas krīzes pārvarēšanas ceļu galvenais ir katras valsts un tās iedzīvotāju kopējā griba sakārtot savu valsti un laiks vēlreiz atkārtoju un laiks katrs nenoteiktības mirklis nes papildus zaudējumus un tāpēc es ļoti ceru ka grieķijas jaunais finanšu ministrs mums, un eh, grieķijas premjeras mums atnesīs patiešām um, konstruktīvus priekšlikumus. Un nobeigumā es vēlreiz gribu pateikties paldies Eiropas parlamentam un Eiropas komisijai. Kopā mums ir izdevies rast risinājums būtiskiem Eiropas Savienības darba kārtības jautājumiem. Un es patiesi ceru, ka Eiropa šajā pusgada laikā labāk iepazina mazo ziemeļvalsti latviju mūsu tradīciju un kultūru mūsu darbaspējas un neatlēdību. vēlreiz paldies un uz redzēšanos līdz nākošai reizei! Liels paldies, Strājumas kundzei, dāmas un kungi! Glecus kungs uh, lūdza viņam dot vārdu, tāpēc, ka šodien viņš piedalās savā pēdējā plenāra sesijā. Es uh, domāju, ka mēs uh, varētu dot Glecus kungam vārdu personiskam paziņojumam. Πρώτον μεν ήρξω του λόγου ψευδός ξένε, ζητών τύραννων ενθάδε. Ερθάδε ούγαρ άρχεται ενός προσανδρός αλελευθέρα πόλης. Δήμος Δανάς. Mēs vēlamies atbrīvot valsti. Mēs vēlamies vest savu tautu brīvībā. Un e, seko citāts sengrieķu valodā. Šī ir cīņa ar tirāniem Atēnā, eh, kas tika aprakstīts manas minētajā citātā. Es tikko citēju jums no sengrieķu valodas. Un vēlos arī latīniski jums iesūtīt vēl vienu sadaļu, jo uzskatu, ka mūsu priekšsarētājs ļoti labi pārzina latīņu valodu, vai ne, Šulc kungs? Akvīns Toms ir sacījis šādi. Un kurš tad ir brīvais cilvēks? Un tā ir reakcija uz Latvijas prezidentūras darbu, padomes nostāju un nostāju arī pret mums. Paldies, priekšsēdētāj kungs!